Nu, diemžēl ar skumjām jau atkal šī plenārsēde jāsāk ar bēdu, bēdīgu vēsti, pieminot starptautiskā terorismu upurus. Tā kļūst par tādu ļoti bēdīgu tradīciju. Šoreiz pieminēsim divas sievietes, kas kļuva par upuri vardarbībai un tā nebija tikai tāda nejauša sagadīšanās. Tas nāk kā rezultāts nevienlīdzībai starp sievietēm un vīrietiem, un gal galā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir Eiropas Savienības pats pamatakmens, tas ir mūsu domāšanas atspēriena punkts, un tāpēc uzbrukums sievietēm nozīmē uzbrukumu kaut ko, kas ir ārkārtīgi svarīgs mums visiem un visas Eiropas Savienības parlamenta vārdā Es vēlētos teikt, ka mēs iestājamies par, siev, par sievietēm, par šīm, uh, esam kopā ar šo sieviešu ģimenēm. Viņas nedēļas nogalē gāja bojā Marseļā. Paužam solidaritāti no Eiropas. Iestājamies par vērtībām, kam ticam. Negrasamies pievērt acis uz šādiem notikumiem un mainīt savu dzīvesveidu. Nē, iesim uz priekšu, līdz būsim sakāvuši terorismu. Pirms pāris minūtēm tika sagatavota preses, saņēmām preses relīzi no ISIS, kur viņi uzņēmās atbildību par šiem uzbrukumiem arī Lasvegasē. neviens nevar izskaidrot, kas kādam individam liek pastrādāt šādas zvērības pret saviem tautiešiem, pret saviem līdzcilvēkiem. Un arī ASV varas iestādes šāda veida terorisma nianses nav apstiprinājuši. Es ceru, ka mēs arī šeit, Eiropas parlamentā, varēsim paust uh, līdzjūtību, solidaritāti terorisma aktā bojā gājušajiem. Tie ir nevainīgi cilvēki, kas cietuši ģimenes, kas pazaudējuši savus tuviniekus ļoti traģiskos apstākļos. palīdzības dienesti ir ieradušies un reaģējuši ļoti strauji un efektīvi aizsargājot pilsoņus. Vēlos šeit pieminēt arī Edmontonā bojā gājušos pagājušajā nedēļā, pagājušajā sestdienā, un tāpēc vēlos, lai mēs ievērotu klusumu minūti. dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo. Līdz ar to tālāk pasludinu šo plenāru sesiju par atsāktu. Pēdējo reizi tikām, tikāmies 14. septembrī. Iepriekšējo sanāksmu protokoli ir jums izplatīti vai ir kādas piezīmes par šo sēžu protokoliem?